turpmākajā darbā šajā amatā, lai jums darbs organizētos tikpat veiksmīgi kā šovakar. Bistošas. Paldies, komisārs kundze. Es arī vēlos, lai sadarbības starp Eiropas parlamentu un komisiju būtu ar vien tikpat labi, kā tas bija šovakar. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Mums par šo jautājumu sagatavot viena rezolūcija. Nu, lūk, arī esam izsmēluši šo darbu kārtības jautājumu. Rīt par to balsosim. Visiem patīkam vakar un ar labu nakti. Nākošā sēdi, jeb sēdi atsāksim, rītdien, 17. jūnijā, ceturtdienā, pulksten 9.00. Līdz pulksten 1.00 pēcpusdienā